Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Sāksim mūsu kopīgo Ekon un FAM komiteju sēdi. Vispirms es vēlētos uzdot jautājumus, vai ir iebildes par darba kārtību šai pusstundai. Ja nevienam nav, tad esam darba kārtību apsektē, akceptējuši. Un darba kārtībā ir tikai viens izskatāmais punkts. Uh, gender equality and taxation. Dzimuma vienlīdzība un uh, nodokļu politika Eiropas Savienībā. Ir paredzēta grozījuma izskatīšana un iesniegt pavisam kopā ir 189 grozījumi šim kopīgajam ekon un fam ziņojumam. Un eh, līdz referente ir Marisa Maties no Ekon un Ernests Urtasums no FAM. Vispirms eh, došu vārdu referentiem, kuri iepazīstinās ar eh, ziņojumu būtiskākajiem aspektiem un arī ar grozījumu aspektiem. Un pirmajai dodu vārdu Matijas kundzei. Trīs minūtes lūdzu. Brigāda. Brigāda, prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vispirms vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par iesniegtajiem grozējumiem un vēlētos pateikties arī par visiem tiem kolēģiem, kuri ir zem četrām acīm diskutējuši par šiem jautājumiem. Kā jau jūs teicāt, pavisam kopā ir iesniegti 189 grozējumi un esam vienojušies par vairākiem kompromisu grozējumiem. Īpaši pateicīgas esmu konstruktīvajam darba stilam kādā mēs strādājām, un vēlētos pateikties šim kopīgajai kompromisa gribai, lai panāktu grozījumus, lai panāktu kompromisa grozījumus. Man un e, līdzreferentam Ernestam Urtasunam tas ir ārkārtīgi svarīgi, šī kompromisa griba un vēlme nonākt pie kopīga risinājuma bija ārkārtīgi svarīga. Tātad ziņojums ir par dzimumu līdztiesību no nodokļu politikā, un patiesībā domāju, ka nebūs grūti vienoties par lielāko daļu no grozījumiem. Es tā tad esmu optimismu pilna, bet zināt jau nevar nekad. Tas viss eh, parādīsies, gala rezultāts parādīsies balsojumā. ir viens aspekts, kurš ir nedaudz pretrunīgs, un tā ir individualizācija. Domāju, ka mums būs um, iespēja viedokļa apmaiņam par šo jautājumu. Uh, protams, uh, kolēģu viedokļi atšķiras, un kolēģiem arī var būt dažādi viedokļi par jebkuru no aspektiem šajā ziņojumā, un tomēr tieši par individualizāciju mums vajadzētu parunāt sīkāk. Mums uh, tā ir lieliski iespēja izteikt viedokli un domāju arī vienoties par individualizāciju nodokļu politikā. Ar to arī beigšu savus ievadvārdus un tagad ar lielu interesi uzklausīšu kolēģi teikto. Paldies! Paldies, Matijas kundzei, un tagad eh, dod vārdu Urtas un kungam lūdzu. Paldies! Pavisam īsi, arī es vēlētos pateikties e, visiem kolēģiem. Interese par šo ziņojumu ir ļoti liela. Kā jau šeit izskanēja, esam saņēmuši veselu virkni grozījumu un e, domāju, ka mūsu ziņojums arī dos savu ieguldījumu Eiropas Savienības nodokļu politikas veidošanā dzimumu vienlīdzības garām. Manuprāt, būtu svarīgi, lai dzimuma vienlīdzība atspoguļotos kā Eiropas pusgada projektos, tā arī valstīm specifiskajos, valstīm specifiskajos ieteikumos. Mums ir vienošanās un plaša vienošanās par dažādiem aspektiem, piemēram, gan tiešos, gan netiešos nodokļus piemērota dzimumu vienlīdzībai kā arī visus ar nodokļiem saistītos jautājumus skatīt caur dzimumu vienlīdzības prizmu. Arī par formulējumiem esam plus mīnus vienojušies, un vairums politisko spēku ir gatavi vienoties un pieņemt šo ziņojumu. Ir tikai viens aspekts, par ko mums ir jādiskutē, un tā ir individualizācija. Tā tad ieņēmumu aplikšana ar nodokļiem individuālā kārtā. Manuprāt, minimālais slieksnis, ko mums vajadzētu ierakstīt ziņojumā, ir tas, ka mēs iesakām dalību valstīs izskaust jau kāda veida diskrimināciju tā saucamo kopējo nodokļu ziņā jo tas ir tiešā veidā saistīts ar diskrimināciju. Vai mēs to pēc tam saucam par tiešo eh, no, aplikšanu nodokļiem individuālā kārtā vai kaut kādā veidā vienosimies par zelta vidusceļu, redzēsim. Bet vispārējos eh, terminos runājot, es esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par ziņojumu Un, eh, kā jau teicu, kā komitejā, tā arī politiskajās grupās atbalsts ir liels un plašs. Prieksēdētāji, paldies, Urtas un kungs, un tagad eh, dod vārdu eh, deputātiem. Bet došu pirmajiem, pirmajiem ēnu referentiem vārdu, un Gerholda kungs ir pirmais, kurš runās ēnu referenta vārdā, EPP grupas vārdā. Paldies, prieksēdētājs kundze! Es, um, man atsūtīja nolasāmo tekstu, un Heisa kungs un Zaborskas kundze atvainojās EPP grupas vārdā, ka viņi nevarēja ierasties šodien, bet uh, EPP grupas vārdā nolasīšu viņu teikto. Mēs esam iesnieguši vairākus desmitus uh, grozījumu un esam gatavi konstruktīvai sadarbībai. Mums ir bijis, bijis viens ļoti efektīvs ēnu referentu tikšanās brīdis, un esam gatavi konstruktīvi strādāt arī turpmāk. Varbūt ieskicēšu vispārējās prioritātes šajā ziņojumā. Saprotot, ka var būt zināmas neskaidrības un pat problēmas ar netiešo aplikšanu ar nodokļiem dzimumu dienlīdzības ziņā, mēs tomēr vēlētos uzsvērt to, ka adekvāta jau pieņemtās Eiropas Savienības likumdošanas īstenošana ir visnotaļ svarīga. Tomēr eh, tā Tad darba tirgus politika arī varētu daudz ko sakārtot nodokļu ziņā. Vēl vēlētos uzsvērt, ka e, nodokļi ir dalību valstu kompetencē. Mēs, protams, varam mudināt dalību valstis e, iet tādu vai citādu ceļu, un tomēr EPP ir nepieņemama vienas vai otras sistēmas kritizēšana un vienas vai otras sistēmas uzskatīšana par vienīgo pareizo. Uh, jo ir piemēram, runājot par ģimeņu nodokļu politiku, mēs jau nevaram pateikt, kā to darīt. Mūsu politiskais spēks iestājas par zināmu nodokļu brīvību tādā ziņā, ka katra ģimene pati nolēma, kā tas būs. Mūsu politiskais spēks uzskata, ka šajā ziņojumā um, par tā saucamajiem no nu, algas atvilktajiem nodokļiem šis ziņojums iet pārāk tālu. Patreizējā komisijas e, ziņojumā par PVN likmēm mēs e, vēlamies e, lielāku elastību un, piemēram, higiēnas produktiem nulles PVN būtu atbalstāms. Bet mūsu grupa galīgo nostāju pieņems, kad būs formulēti visi kompromisa grozījumi un esam gatavi sadarboties no savas puses arī turpmāk. Paldies, saka prieksēdētājiem, tagad eh, dod vārdu Beres kundzei. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Un eh, vēlētos pateikties abiem referentiem, kuri ir lieliski strādājuši. Un, eh, protams, eh, grozējumi iesniegtie un arī sarunas eh, skaidri parāda, ka mēs ejam pareizajā virzienā un ka mūsu komitejas viedoklis būtu atbalstāms. Un visticamākais, ka to atbalstīs arī parlaments. Mērķis šim ziņojumam jau ir tāds, lai izgaismotu fiskālos aspektus dažādās dalību valstīs, proti ļoti daudzās dalību valstīs eksistē netieša diskriminācija pret sievietēm. Un, eh, lai tieši sievietes varētu neatkarīgi, tātad, eh, lai viņu ienākumu netikt aplikt ar nodokļiem un lai sievietēm būtu lielāka neatkarība tieši finansiālā ziņā, uh, Mums ir jārunā par sieviešu um, aktivitātēm darba tirgu, un visticamākais, ka sieviete ģimenē pelna mazāk, bet um, nedrīkst būt tā, ka um, pāra situācijā un ģimenē sieviete ir vājākā lomā, un bieži vien tieši tāda situācija ir izveidojusies veselā virknē dalību valstīs. Sievietes bieži vien eh, ir tās, kuras eh, nodarbojas ar bērnu audzināšanu un tā tālāk. Un eh, tomēr šī individualizācija, par ko šeit tiek runāts, tādā veidā varbūt sievietēm būs vieglāk atgriezties darba tirgu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma beigām un eh, domāju, ka mums eh, izdosies eh, vienoties par tādu formulējumu, un tagad to nolasīšu angliski. Tātad es ceru, ka šis formulējums varētu atrisināt tās problēmas, kas joprojām vēl ir saistīts ar šo individualizāciju nodokļiem. Visās mudina visas dalību valsts ievies individuālus nodokļu režīmus, vienlaicīgi nodrošinot uh, Eh, pilnīgu vienlīdzību vecāku aplikšanā ar nodokļiem. Un eh, domāju, ka balstoties uz šo teikumu mums vajadzētu pēc tam vienoties par galīgo tekstu redakciju. Ziņojumā ir eh, mudinātas visas dalību valstis, kuras šobrīd mēģina mainīt nodokļu režīmu izvairīties no šiem neti netiešās diskriminācijas un no ekonomiskā viedokļa raugoties ir svarīgi vienmēr pacelt dzimumu jautājumu informācijas statistikas apkopošanā. Un tādējādi balstoties uz fiskālās politikas veidošanu, mēs varam drusku pagriezt šo dzimumu vienlīdzības virzienā. Tā tad eh, jau statistika politiku eh, vākt tādējādi, lai fiskālā ziņā būtu skaidrs, kā tiek aplikts ar nodokļiem sievietes un vīrieši, bet eh, novēru, novēlu abiem referentiem, abiem līdzreferentiem veiksmi turpmākajā darbā. Paldies! Un tagad eh, dodu vārdu Alda grupas vārdā Tremozes kungam. Paldies, prieksēdētājs kundze! Vispirms eh, arī es vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem par eh, paveikto. Alde politiskais spēks eh, mums ir jauna realitāte. Piemēram, dažādās dalību valstīs, dažādās nozarēs ir atšķirīga situācija nodokļu aplikšanā sievietēm un vīriešiem. Piemēram, runājot par iepirkumu grozu, sievietes un vīrieši iepērkas dažādi, tas ir pierādīts. Līdz ar to, ja parādās statistika, ka, piemēram, šis te iepirkumu grozs sievietēm un vīriešiem atšķiras, arī to vajadzētu ņemt vērā. Nu, vismaz apjaust, ka tāda ir situācija, un eh, saprast to, ka iedzīvotāji vēlas, lai publisko lēmumu pieņēmēji, tādu lēmumu pieņēmēji, kas ietekmē sabiedrību, ņemt vērā to, ka sabiedrība un realitāte mainās. EPP pārstāvis jau teica, ka nodokļi ir dalību valstu kompetence joprojām, jā, bet no Eiropas Savienības uh, puses eh, mums vajadzētu tomēr uzsvērt to, ka dalību valstīm no morālā viedokļa raugoties eh, būtu jāiestājas par vienlīdzīgākiem nodokļiem un par nodokļu sistēmas eh, tādu vienlīdzīgāku skatījumu dzimumu vienlīdzībā. Jo tikai tā mēs varētu uzlabot nodokļu politiku dalību valstīs. Paldies! Tremonsas kungam. Vai ir vēl kādi deputāti, kur vēlētos izteikties Žerārd kungs? Thank you. I'm not working directly. E, paldies, saka Vārdas kundze. Es nestrādāju ar šo failu, es ierados šeit, tāpēc, ka es tiešām iestājos par dzimumu vienlīdzību. Un dzimumu vienlīdzība ir viens e, no svarīgākajiem, manuprāt, aspektiem, ko mums vajadzētu uzsvērt Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc nodokļu un dzimumu vienlīdzība man ir ļoti tuvi. Ko vēlējos pateikt? Ja sievietēm nav vienāds status sabiedrībā kā vīriešiem, tad mēs vik, visi par to maksājam. Un eh, tas attiecas arī uz vardarbību. Mums ir jādara viss, lai mēs iestātos par vienlīdzīgāku sabiedrību, kas respektētu sievietes, kas sievietēm dotu tādas pašas iespējas kā vīriešiem ikvienā nozarē. Uh, un es esmu pārliecināta, ka eksistē eksistē e, korelācija starp vardarbību sabiedrībā un ekonomisko situāciju. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu palīdzēt siev, iestāties, lai sievietes nonāk tādā pašā ekonomiskā situācijā kā vīrieši. Arī E, cīņa pret nabadzību ir svarīga no dzimuma dienlīdzības viedokļa raugoties, un ja mēs e, raugamies uz statistiku, cik neatkarīgas finansiālā ziņā ir sievietes, tad statistika runā skaidru valodu, ka taupības politika ir tiešā veidā ietekmējusi un padarījusi sievietes nabadzīgākas vispārēji runājot, pabarot bērnu ieslēgt apkuri, tas ir sievietes atbildības sfēra, un tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu dzimuma vienlīdzība nodokļu ziņā. Tāpēc eh, šī nevienlīdzība ietekmē ģimenes, ietekmē sievietes, ietekmē bērnus. Es esmu pārliecināta un darīšu visu, kas eh, manos spēkos, lai sievietēm būtu labāka dzīve turpmāk. Uh, Paldies, Vordas kundzei! Tagad dodu vārdu atkal līdz referentiem. Maties kundze. So much, very... Paldies, pavisam īsi. Vēlējos pateikties visiem komentāriem. Visiem komentāriem, ko kolēģi sacīja eh, attiecībā uz būtiskākajiem elementiem šajā ziņojumā. Un, protams, mūsu mērķis nav iejaukties dalību valstu kompetencē. Tās tas nekad nav bijis un nebūs tam jābūt skaidram jau no paša sākuma. Tomēr ir kopīgas politikas, kam ir eh, tieši, tieši ietekme uz eh, dzimumu līdztiesību un saistīts arī ar nodokļu politiku. Piemēram, mums ir kopīga PVN sistēma un pa, ņemot vērā patēriņa tendences, tad tur pastāv tieši saikne. Tie ir tādi jautājumi, kas mums būtu jārisina kā Eiropas parlamentam, kā Eiropas iestādēm. Tad, eh, lai garantētu, ka tajās jomās, kas mums ir kopīgas, mēs vismaz nepadziļinātu esošo dzimumu nevienlīdzību. Tāds ir mērķis šim ziņojumam. Gan es personīgi, gan es domāju, abi no nu, mums eh, vēlamies pateikties Pervanšai par ierosināto formulējumu lai atbrīvotos no galvenās problēmas, kas ir saistīts ar šī ziņojuma apspriešanu. Manuprāt, kā kompromiss tas ir ļoti labs priešlikums, un, protams, mēs to apspriedīsim ar visiem ēnu referentiem, bet paldies par jūsu ierosinājumu, lai atrisinātu šo problēmu. Un mūsu EPP kolēģim, kas pārstāv divus referents, ēnu referents, uh, Mēs, protams, ņemsim vērā jūsu bažas un arī vēlamies nonākt pie kopīga kompromisa, kas būtu konstruktīvs. Un, protams, ka e, šeit ir runa par jau esošās tiesiskās bāzes piemērošanu, bet arī jāņem vērā, ka tā varbūt jāmaina, ja tā nav piemērota. Jo, ja runājat tikai par piemērošanu, tad jau mēs neko jaunu nedaram. Protams, ka mums ir eh, jāierosina lietas, eh, kas nodrošinās, ka esošais tiesiskais pamats pastāv, bet ja tas nav taisnīgs, tad eh, tas varbūt ir jāmaina. Tur arī ir mūsu loma. Paldies vēlreiz un gaidu jau nākamo diskusiju. Paldies Matijas kundzei Urtas un kungs. Nu, šeit nav daudz kas papildināms, Marija jau pateica lielāko daļu. Trīs lietas varbūt. Pirmkārt, mēs esam e, noskaņoti meklēt e, vienprātību. Cerams, ka nākamajā ēnu referents sanāksmē e, mēs varēsim to izdarīt. Un ko EPP kolēģis minēja attiecībā uz nodokli. Tas mums ir ļoti svarīgs jautājums Tas ir saistīts ar nodokļiem daudzās dalību valstīs, ir daudz kampaņu Eiropā prasot reformas, un mums tas būtu jāatbalsta. Tas, manuprāt, ir viens no galvenajiem mērķiem šeit apspriest, kā to formulēt, kas attiecas uz individualizāciju. Pervanš priekšlikums izklausās labs, Varbūt sākam ar to tad. Un paskatīsimies, vai tas ir pieņemams pārējām grupām, bet principā mēs e, atbalstam to, ka kompromiss būtu jāmeklē ap peronšas minēto formulējumu. Paldies vēlreiz visiem un cerams, ka nākamajā ēna referents sanāksmē varēsim slēgt diskusijas par šo failu. Paldies! balsošana mūsu kopējā e, sanāksmē 21. novembrī. Un ar to slēdzam mūsu kopīgo sanāksmī. Deviņos sāk darbu ekon komiteja. Paldies!